Right, welcome colleagues. So... Dāmas un kungi, sāksim sanāksmu. Atvainojiet, ka nedaudz nokavējos. Nu, tad. Eh, jā, nu ne es vienīgi vienmēr kavējos. Es parasti šeit ierodos pirmā, bet nu šoreiz man tas neizdevās labi. Tad, nu, pieņemsim darba kārtību. Izmaiņu nav. Liels paldies! Protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 14. oktobrī 2013. gadā. Tātad apstiprinām protokolu, protokols jau ir arī izplatīts. Tālāk pārējiem pie trešā darba kārtības punkta. Žampola Gozē ziņojums par apgrozībā paredzēto eiro monētu nominālu vērtību un tehniskiem datiem pārstrādāta redakcija. Tad nu vārds arī tiek dots Žampolam. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji, Ieskundze. Ja ņemot vērā ārkārtīgi lielo eh, kolēģu skaitu un milzīgo žurnālistu skaitu, es saprotu, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas Savienībai. Jo, nu, šeit galvenokārt ir runa par to, ka mēs ieviešam izmaiņas regulā par uh, valūtas uh, emisiju un gribu nomierināt, ka šeit runa nav par centrālo banku, nedz arī par nacionālajām bankām. Nē, šeit mēs runājam par to, cik biezas būs uh, uh, monētas. Mm, bet tad nepieciešamo šo pārstrādāto redakciju vienkārši notiek konsultācijas ar parlamentu, lai redzētu, vai parlaments var piekrist tam, cik biezas tagad būs uh, šīs monētas, tātad to svars un diametrs jau ir noteikts, mums nav jāizsakās par šiem svarīgajiem diviem aspektiem, nē, mums ir jāizsakās tikai par monētu biezumu. Šeit īpašu grozījumu man nav piedāvājumi. Iespējams, ka būtu apsvērumu punktos uh, uh, svarīgi atrunāt, kā šai sistēmai vajadzētu nodrošināt izvairīties no uh, viltojumiem, cīnīties pret kontrabandu un būtu uh, Tātad komisija iespējamos iebildumus, kas paus saskaņā ar 5. pantu paziņo Eiropas parlamentam. Es piedāvāju šos grozījumus vienkārši, lai pierādītu, ka mana asistente ļoti labi ir strādājusi pie šī teksta, bet nu neesmu īpaši naivs, ņemot vērā arī iepriekšējo darbu, eh, kāds bija veikts parlamentā pie šī jautājuma, neviens parlamenta grozījums netika paturēts. Ar to arī noslēgšu uzrunu. Žambēlis Besē un eh, kolēģis no zaļo grupas eh, nosūtīja atvainošanās vārdus. Viņš nevar piedalīties sanāksmē pēcpusdienā. Viņš teica, ka Eiropai tas nav īpaši svarīgs jautājums. Es neesmu pārliecināts, vai varu piekrist viņa viedoklim. Un arī sācīja, ka es arī nedomāju, ka šis brīdis tiešām uh, uh, ievērojami mainīs un iezīmēs Eiropas vēsturi. Paldies! Right. Uh... Lieliski! Vai ir kādi runātāji pie šīs tēmas? Ēnu referenti arī šķiet nav ieradušies, vai kāds vēlas pieteikties? Sven, I, I offer... Sven, es tev ar lielāko prieku dodu vārdu. Es aizstāju Žampolu, kuram jau uh, Eh, fra, eh, franču kolēģis veltīja tik silts uzņemšanas vārdus, tomēr mēs pilnībā varam atbalstīt viņa grozījumus un arī apsveicam Žampolu ar šo ziņojumu un par iniciatīvu to grozīt. Apsveic Žampolu. Vai ir vēl kāds, kurš vēlas izteikties? Iespējams, ka tad, nu, šis ir nemkom, kā mēs teiktu. Uh, Tad, nu, esam izskatījuši ziņojumu un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 14. novembris, un tad runāsim par to 5. decembrī, un balsojums arī notiks tajā pat dienā. Un plenārs sēdē skatīsim to janvārī, Žampal, vai ir vēl kas sakāms? Ja nē, nu tad. Uh, mēs varam iet tālāk, skatīt nākamo punktu, bet te nav vajadzīgie cilvēki zālē. Žanpaul, tev vajadzēja runāt 30 minūtes par tām monētām. Well, Re, un referentiem. Purs. Lai tas varētu ilgt pusstundu, tad būtu nepieciešams arī mehānikā ievie, iemest vairāk monētas, kā tas ir arī džūboks. Um, varbūt, tās taisa, varbūt man vajadzēja pat ierasties vēl vēlāk, saka priekšsēdētāji. Nu jā, izskatās, ka mēs varam, esam ietaupījuši 30 minūtes. Mums ir jāsagaida Saīts El Kadravī, kurš ir ēnu uh, referents uh, ziņojumiem naudas tirgus fondiem. Žāmpauls ir ēnu referents, ir divi Lamberts zaļajiem un arī Kāmēls ECR. Viņi vēl nav ieradušies. Mums ir pusstunda. Thank you. Okay, we've... Labi, dāmas un kungi, mēs esam gaidījuši līdz tam laikam, kad mēs teicām, ka mēs sāksim uh, skatīt jautājumu par naudas tirgus fondiem un priekšlikumiem, kas ar to saistīti. Šeit ir referents ieradies. Saidu, Saids un Saids. Abi ir šeit. Tad jāizrunā pareizšie vārdi. Es ceru, kā arī pārējie ieradīsies, lai nu kā. Skatām tagad ceturto darba kārtības punktu. Tātad uh, uh, naudas tirgus fondi regula. Regulas priekšlikums referents ir saicēl, kad rāvī sniegšu jums arī vārdu, lai noturētu pirmo viedokļu apmaiņu. Uh, de voorzitters bedoel ik, mevrouw de voorzitters. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jūs pamatoti sakāt, tas ir pirmā vispārējā viedokļa apmaiņa par šo te regulu, kuru Eiropas komisija iesniedza 4. septembrī. Komisija iesniedza, atvainojiet, es otrajā kanālā ir valodas sajukums. Ik hoop dat het nu, dat het nu werkt. Oké. Okay. This, uh... Cerēsim, ka tagad viss būs vislabākajā kārtībā. Tātad jūs atcerēsieties, ka 4. septembrī komisija pieņēma pakotni uh, kopā ar paziņojumu par pieju uh, saistībā ar bērnu uh, uh, banku, uh, uh, banku sistēmu un uh, naudas tirgu fondiem. Šie fondi pārvalda vismaz 100 miljārdus eiro. Tas nozīmē, ka te ir runa par daudziem fondiem, kuri arī īstermiņa, e, ir īstermiņa skaidrs e, naudas pārvaldības instruments, kas ir svarīgs arī uzņēmumiem un valstīm. E, šie fondi ir svarīgi. Pašreizējais mērķis ir panākt specifisku regulējumu attiecībā uz šiem te fondiem. Pirms runāt par šo projektu, es gribētu vēl eh, pastāstīt par grafiku. Nākamajā eh, nedēļā man ziņojums būs gatavs, 2. decembrī var notikt debates, tad mums ir mazliet laika grozījumiem. Eh, līdz 10. decembrim ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un tad 20. janvārī varam runāt par grozījumiem. Sagat sagatavot 12. februārim uzbalsojumu šeit te komitejā, un pēc tam aprīlī mans ziņojums aiziet uz plenārsēdi. Tie e, divi mēneši pa vidu mums dos iespēju e, vienoties ar padomi, pārunāt ar padomi atlikušos jautājumus, lai šajā sesijā pabeigtu šo te tēmu. Tas ir mūsu pašreizējais mērķis. Kāds ir konteksts? Eh, protams, ka arī finanšu tirgu eh, krīze spēlē savu lomu, tāpat arī šie te naudas eh, tirgus fondi bija krīzes upuri. Tas ir saistīts ar Lehman Brothers sabrukumu. Un tas, iet, kas arī ietekmēja naudas tirgus fondi. Pirms dažām dienām 3 miljārdi dolāri tika atskaitīti, meklējot drošos avotus. Un Eh, domājot par Ameriku, bet arī Eiropā ir fondi, kuri eh, ir piedzīvojuši grūtas dienas. Ar šiem te fondiem ir, protams, pastāv saiknes arī ar klasiskajām bankām. Te mums ir jāizvērtē, kādā veidā samazināt riskus vai pilnīgi tos izslēgt. Jūs varbūt atcerēsieties, ka 2010. gadā e, jau notika e, darba sākums, e, izstrādājot naudas tirgus fonda definīciju. Toreiz bija īstermiņa parāda vērts par papīru fondi un standarta fondi. Komisija šīs definīcijas arī pārņēma savā ziņojumā. Pat labāk es tiekos arī ar daudziem ēnu referentiem, saņemu papildus informāciju, bet ir skaidrs, ka daudz, kas ir saistīts ar šo te projektu, noteikti ir atbalstāms kā arī atbilst tam, e, ko mēs e, pagājušajā gadā e, pieņēmām kā savu atzinumu ziņojumā par paralēlo banku sistēmu mēs arī toreiz akcentējām naudas tirgus fondus, kā arī to, ka tieši naudas tirgu fondi arī var sastapties ar dažādām grūtībām Un te mums ir eh, jādomā, kā nosakt eh, likviditātes riskus. Tāpēc arī priekšlikums eh, saistībā ar riskiem, kas ir saistīti ar šo te tēmu, vajadzētu samazināt naudas tirgus fondiem varbūt vajadzētu arī pies, piespiest ievest eh, variablu vērtību sistēmu. Komisijas priekšlikumā tieši tas arī ir izteikts. Eh, te eh, nav šajā priekšlikumā vēl nav tā tad paredzētas. Uh, iespējas pāriet uz eh, varieblajiem fondiem, bet komisijas tomēr saka, eh, ka šie te fondi un ar, eh, respektīvi ar tiem saistītie riski ir jāsamazina un ir jārada tāds zināms buferis kas nozīmētu 10% no aktīviem vismaz. E, tā tad tās ir komisijas priekšlikums. Vēl varētu būt arī cita alternatīva, ka CNAV ir spiesti pāriet uz variablo versiju, lai tādā veidā labāk atklātu krāpniecību attiecībā uz ieguldījumiem Vēl viens priekšlikums e, e, prasīt fondiem banku licenci, e, tad viņiem vajadzētu izpildīt tās pašas prasības, kas bankām. Eh, te no nu atkal ir situācija, ka eh, sektora interesēs ir eh, vairāk saistīts ar likviditātes maksājumiem, bet te ieguldītāji būtu tie, kuri iznes uz smagumu uz saviem um, pleciem, tad būtu viņiem, jā, tiem, tie, kuri stresa situācijās grib iziet no fonda, viņiem būtu tā kā jāmaksā soda nauda. Uh, Un tad varētu izveidoties situācija, kad vēl vairāk notiek klientu aizplūšana no, banki, no bankām. Tā kā mm, ņemot eh, vērā komisijas priekšlikumus, es lūdzu kolēģiem turpināt galdu, turpināt darbu, vai tā tad eh, šī te bufera ideja ir saglabāšanas vērta, vai arī uh, mums ir jāturpina darbs obligātās uh, pārslēdzes sistēmas uh, kontekstā. Šie jautājumi būs jāizlēm nākamajās nedēļās. Vēl viens punkts - reitingi. Komisijas priekšlikums ir, ka naudas tirgus fondi, tīpaši CNV, ka tie nedrīkst pieprasīt reitingu lai saņemtu finansējumu savam darbam. Komisijas argumentācija ir, ka šie te fondi nedrīkst tikt glābu, glābti. Viņi drīkstētu, jo praksē viņi drīkst saņemt tikai trīskāršo A Un ja te eh, tiktu eh, samazināts reitings, tad atkal notiktu ieguldītāju aizplūšana, kas pasliktinātu situāciju. No otras puses reitingu situācija ir saistīta ar to, ka komisija iesaka pārāk nepaļauties uz agentūrām, bet eh, gan nodrošināties pašiem ar savu vērtējumu sistēmu, lai novērtētu fondu fondu piedāvātos produktus. E, te ir e, paredzēta īpaša procedūra. Es domāju, ka iekšējo reitingu diskusija būs nozīmīgs punkts, kas mums ir rūpīgi jāizvērtē. Varētu būt tā, ka izmantojot kvalitatīvos e, pasākumus, it īpaši invest, ieguldījumu diversifikācija, likviditātes regulējums, koncentrācijas regulējums un ierobežojumi, kā arī kapitāla buferzona, tam visam kopumā vajadzētu radīt situāciju, kurā būtībā nevarētu pastāvēt liels e, ieguldītāju aizplūšanas risks. Un tad vēl pāris aspekti, tātad viss, kas ir saistīts ar eh, pārskatāmību, eh, par to regulā ir daudz kas rakstīts. Un principā to var novērtēt pozitīvi. Varbūt, ka var šo to papildināt, tīpaši saistībā ar jautājumu, kādā veidā uh, notiek aprēķina attiecībā uz fondiem un atmaksa. Uh, Tas ir saistīts atkal ar uzraudzību un uzraudzības institūcijām. Eiropas Banku uzraudzības sistēmas ietvaros mēs pieņēmām lēmumu, ka lielas bankas pakļaut Eiropas Banku kontrolai. Te ir jautājums, vai eh, kaut ko tādu nevajadzētu piemērot lielajiem fondiem, jo ir fondi, kuri pārvalda miljārdiem eiro un kuri eh, Eiropas līmenī ir pāraugāmi varbūt pat labāk nekā dalībvalsts līmenī. Un noslēgumā vēl viens punkts. Eh, te ir runa par attiecībām ar klasisko banku sektoru. Tātad eh, arī šī sadarbība, naudas tirgu fondu un klasisko banku sadarbība, banku sadarbība, šis jautājums vēl ir jāizvērtē. Mums ir jārūpējas arī par to, lai sliktas bilances negļūtu e, negatīvu ietekmi uz bankām. Tik tālu no manis e, kopumā es e, gribētu teikt, ka komisijas priekšlikums ir labs pamats tālākam darbam. E, Es domāju, ka mums vajadzētu turpināt darbu, lai vēl pēc, pirms šī sasaukuma beigām pabeigtu darbu. Es būtu ļoti gandarīts, ja mums to izdotos sasniegt, jo tad mums būtu labs regulējums, kur iespējams ātri īstenot. Ar prieku uzklausīšu jūsu priekšlikumus un ceru, ka mūsu rezultāts būs labs. Paldies! Uh, Paldies! Mm, Filips Lamberts lūdza izteikties tūlīt, jo viņam ir, jā, nu, ja te ir uz kā ar vilcienu, tad, nu, jā, Žanpols atvēla savu laiku, tad, tad ļauj uh, Filipam uh, izteikties tagad, un tad noķert eiro stāru vilcienu. Jūs noteikti uh, dosieties, kur labu vietu. Uh, Jā, nu ļaunuma spēki gluži nav tajā vietā, kur mēs viņus sagaidām. Tas nevienmēr tā ir. Atradīšu pierakstus, lai es te dumības nestāstītu. So first of all, uh, what I would say is that... Pirmkārt, naudas tirgus fondi mūsuprāt ir gandrīz tādi paši kā bankas Tādējādi standartais veids, kā mēs to risinam. Mēs sakām, jā, ja jūs veicat šo pašu uzņēmēju darbību, tad jums ir jāievēro šie paši noteikumi, jo jūs esat pakļautiem pašiem riskiem. Tad mēs, jā, novērtējam to, ka tā vietā, lai mēs uh, liektu šos naudas tirgus fondus, bet uh, ka, tā vietā komisija ir lēmusi. Uh, ka viņiem ir jāparedz 3% kapitāla buferis. Mēs uzskatām, ja tirgus fondi darbojas tāpat kā bankas, tad šiem tirgus, naudas tirgus fondiem ir arī jāseko CD, CD4 noteikumiem. Tātad 3% buferis, kas vairāk vai mazāk ir arī šis 3% svīru rādītājs CNAV prasības. Viena lieta, kas ir, kom, kas ir jāiekļau komisijas priekšlikumā, ir uh, precikliskais aspekts, kāds ir jāparedz naudas fondiem, jo viņi palielina šo um, uh, nestabilitāti un mainību tirgus tirgos. Tādējādi ir jāparedz šie prudenciālās prasības. Uh, Tātad, kad kāda krīze ir, tad varbūt atvieglam šos noteikumus, bet padaram to striktāks tad, kad situācija ir laba. Tātad, mums tas ir jāizskata, vai mēs ejam šajā virzienā. NAV naudas eh, tirgus fondi ir gandrīz tādi paši kā bankas, tad varbūt arī šiem fondiem ir jāparedz arī īpaši mērķa banku licence kas būtu tātad tā, īpaši uh, noteikumi, īpašas prasības. Esam skeptiski par pārējais periodu. Mēs gribētu to padarīt pēc iespējas īsāku un varbūt to arī pielāgot uh, ar CRD, CRD2, 4, pareizāk. Tad arī gribam uh, tos ierobežot arī. Uh, atvasināto instrumentu darbībā, ņemot vērā arī to, ka mm, jā, šīs ir vis tādas svārstīgākās uh, atvasināto produktu daļas. Mēs negribam šeit palielināt sistemātisko risku. Kas vēl? Nu, mūs mulsina tas, ka kompetenta uzraudzības iestāde Eiropas, tātad uh, iestāde ESMA uh, skatot MMF, eh, mēs redzam, ka šie fondi ir ļoti līdzīgi bankām. Varbūt tad. Eh, uh, EBA. Jāparedz šeit arī tas, lai EBA šeit spēlētu lielāku lomu. Īcevišķi viņi dara daudz maz vienu un to pašu. Uh, tad uh, varbūt vajadzētu arī uzraudzību padarīt uh, vienādu, līdzīgāku, un tas būs arī mūsu grozījumos, stiprināt uh, caurskatāmības pārredzamības nosacījumus, lai varētu labāk uzraudzīt naudas uh, tirgus fondu darbību. Lūk, tādi ir mani komentāri, pēc iespējas drīzāk arī tos iekļausim, iesniegsim grozījumu formā un sastrādāsimies ar referentu pirms viņš nāk klājā ar savu ziņojumu projektu. Tātad uh, paldies, Žāmpal, vēlreiz par to, ka ļāvi man izteikties pirms tevis, bet ja tu zini, ka jā, nu es to īpašāks novērtēju. Okay, thank you very much. Paldies. Wolf Klints es neredzu. Silvija, vai jums ir instrukcijas? Žants Pols, lūdzu, aizmirs. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vienīgā problēma ir tāda, ka jūs, kad esot šeit visu laiku, mani vairs neredz. Ja visu laiku esmu zālē, tad uh, tiešām kļūst neredzams laikam. Pavisam īsi komentāri. Vispirms vēlos uzteikt referentu par viņa mētiecīgo darbu un vēlos norādīt, ka es varu piekrist arī viņa ambīcija attiecībā uz darba grafiku. Tas būtu lieliski, ja mēs varētu noslēgt darbu pie šī dosjē līdz uh, parlamenta sasaukuma beigām. Viņš arī uzsvēra um, punktus, par ko esam diskutējuši. Uh, Par šo buferu līmeni mm, pievērsīšu varbūt uzmanību reitingu jautājumam. Atzīstu, ka esmu nedaudz pārsteigts redzot, ka komisija piedāvā eh, liekt pieprasīt reitingus. Ziniet, ka es biju referents pie eh, pirmiem divām regulām par reitingiem. Sastrādājos arī referenta kolēģi Dominīči, un manuprāt, ir zinām pretruna. Uh, Tātad par to, ka mēs neprasam šo reitingu, nu, ņemot vērā, ka mēs esam tagad reglamentējuši šo profesiju un arī nodrošinam Eiropas uzraudzību par šo profesiju. Es domāju, ka par šo jautājumu tomēr ir jādomā. Ja teksts pārēdz, kā nevar pieprasīt šos reitingus, uh, tad nekas nevar izslēgt to, ka tomēr var paredzēt kādas uh, prēmijas, balma, balvas, zvaigznītes, lai varētu to visu novērtēt. Nu, es nezinu, kas ir labāk uh, ļaut uh, nereglamentārām iestādēm nākt klajā ar saviem vērtējumiem un neļaut to darīt organizētām iestādēm, kas varētu piešķirt kvalitatīvus reitingus par šo uh, fondu darbību. Tāds ir mans jautājums. Domāju, ka pie tā ir jādomā par vispārējo. Es nezinu, vai ir nepieciešams iet tik tālu, kā vēlas to Filips Lamberts, Brits, kurš vēlas, lai fondi tiktu pārvērsti par bankām. Nezinu, vai jau uh, viņi tagad pāries no nereglamentētās uz pārāk reglamentētas sistēmas uh, darbību. Lūk, uh, Tāda ir man komentārs, sastrādāsimies ar referentu, ar kuru jau uzsāku darbu, un darbs noteikti būs auglīgs. Paldies! Okay, thank you very much. Paldies! Un tagad Silvija lūdzu Wolf Klinca vārdā. Paldies! Runāšu angļu valodā. Uh, Valfs ļoti priecājas par dialogu, kas gaidāms ar referentu, un es arī varu pievienoties viņam tādā ziņā, ka grafiks ir, šeit ir ļoti svarīgs, lai nu mēs sasniedzam savu mērķi, vai viss ir zaudēts. Um, tāpat pozitīvi tiek novērtētas uh, komisijas pūles un ESAB arī šeit ir ļoti nozīmīga, lai parādītu, cik globāli nozīmīgs šis jautājums. Tāpat viņš piebilst, ka uh, naudas tirgus fondu informācija ir jābūt pieejamai, runājot par um, sponsoriem šeit var redzēt, ka šie fondi ir lielā mērā veicinājuši nestabilitāti finanšu tirgū un nav tikuši ievēroti noteikumi, sponsoru palīdzība ir izmantot ļaunprātīgi. Tāpat viņš norāda, ka tā saucamā ēnu uh, banku sektors ir atstājas nelabvēlīgu ietekmi un ir vajadzīgi pasākumi, kas uh, ļautu ierobežot uh, šo fondu tādu nelikumīgu darbību un jābūt labākai uzraudzībai. Debats jau tagad parāda, ka tirg, naudas tirgus fondi nav tas pats, kas bankas, bet tieši sponsorēšana saistītie jautājumi rada vislielākās domstarpības. Mums ir jāraugās, lai mēs neizveidotu tādu kā pēdiņās vēl vienu banku kategoriju. Tad lūdzu saīts. Paldies! par struktūrālajām form, reformām banku sektorā Makartī ziņojumā mēs vienojāmies par spektru. Mēs vienojāmies par to, ka nodokļu maksātājiem nav jāmaksā par banku spekulācijām, ka šeit atbildība ir pašām bankām. Un priekšlikums ir tāds, ka mēs atkal neesam šajā priekšlikumā tikuši galā ar vislielākajiem problemātiskajiem jautājumiem. Viens no tiem ir arī iespējas bankām bankrotēt. Un saikne vai attiecības starp bankām un naudas tirgus fondiem arī joprojām ir visai miglaini atrisināts. Runājot par krīzēm, šie CNAEV fondi uh, krīzē īpaši neatšķīrās no otras fondu grupas. Atšķirības bija tikai tādā ziņā, kādos tirgos tie darbojās. Un šie CNAV e fondi uh, darbojas visai tādā brīvā manierē un jautājums ir. Un neatrisināts ir jautājums, kas notiek, ja mēs atkal sastopamies ar lielu ieguldītāju aizplūšanu no fondiem. Mums ir jānodrošina nevis jauna veida banku izveidošanās, bet gan drošāka darījumu Uh, veikšana un pētot to, kas notiek naudas tirgus fondos, piemēram, šajos CNAV, var redzēt, ka uh, krīzes gadījumā tāpat situācija var būt pilnīgi neprognozējama. Un šeit mēs nevaram nošķirt šīs divas fondu grupas, sakot, ka viena īpaši pozitīvā ziņā atšķirās no otras. Tas, ko es gribu pateikt, uh, runa ir par atšķirīgu grāmatvedības pieeju. Uh, Kas notiek, ja CNAV fondi tiek slēgti? Vai tie nonāk regulārajā banku sistēmā vai šajā otrajā fondu sektorā vai kategorijā? Vai mēs vēlamies, lai nauda atkal koncentrētos bankās, kas darbojas ļoti riskanti? Un vērojot banku situāciju vai iepazīstoties ar to bilancēm, var redzēt, ka daudzām no tām situācija ir nestabila. Un kā teica Žants Pols, runājot par kredītu, par reitinga aģentūrām, šeit mūsu nostājas atšķirās, bet ir skaidrs, ka kredīta reitingu aģentūras uh, Eh, daudzos gadījumos ne tikai kļūdījās, bet eh, ilustrēja vai aprakstīja procesus, kas jau bija notikuši. Tātad eh, tās negāja laikam pa priekšu. Un mums ir ļoti uzmanīgi jāskatās, kā mēs varam pāriet no CNAV pie otras fondu kategorijas, un jāizsver visi par un pret. Thank you very much. Uh, anybody else? Paldies. Lūdzu, lai vēl kāds vēlas kaut ko teikt par šo. Es gribu pateikt tikai vienu lietu. Uh, Mums ir jāpatur prātā strādājot ar šo jautājumu. Kā teica Silvija, nevajadzētu izveidot vēl vienu tādu kā banku kategoriju. Mēs Eiropā esam pārāk atkarīgi no bankām un finansējumu tirgū ir grūti iegūt. Un Mums ir jāraugās, lai mēs ar savu likumdošanu nepasliktinām situāciju. Un mēs varam turēties pie principa, ka ir vienāds risks, tad noteikumi arī ir vienādi, bet jāpatur prātā, ka risks ir atšķirīgs atkarībā no tā, kurā pusē jūs atrodaties. Uh, Un viena lieta ir ļoti liela banka, no kuras ir atkarīga sistēma, un cita lieta ir fonds, kas tik vienkārši nevar sašūpot visu tirgu. Jāskatās, kā ASV izdevās tik ātri atveseļoties no finanšu krīzes. Mums ir problēma sistēmā, kas raksturo Eiropu. Mums, mūsu finanšu tirgi nav pietiekami aktīvi. Un tāpēc mēs, mums ir par visām varēm jāizvairās no situācijas pasliktināšanās, strādājot pie mūsu likumdošanas. Lūdzu, vai vēl kāds vēlas vārdu? Saīd, lūdzu. Ļoti īsi gribu teikt paldies kolēģiem par viņu iesaistīšanos. Un mēs esam tikušies tādās divpusējās sarunās, un es priecājos par izredzēm turpmāk sadarboties arī ar ēnu referentiem. Un um, ziņojuma projekts tiks prezentēts tik ātri, cik vien iespējams. Es eh, vēlos arī vēl iedziļināties eh, dažos komentāros, kas tika pausti šodien, tiekoties ar cilvēkiem aci pret aci. Eh, komisijas priekšlikums piedāvā tādu kā bāzi, bet runājot par reitingiem, te jādomā, ka mums vajadzētu sniegt lielāku ieguldījumu fundamentāls jautājums ir, vai vairāk atbalstīt VNAF vai CNAF. Tas ir tāds e, jautājums, par ko mums jāizšķiras. Un mans kolēģis Saīts sacīja, ka šīs fondu kategorijas būtībā pamatos nav īpaši atšķirīgas, bet tomēr pastāv atšķirīgas riska formas vai riska veidi. Un VNAF uh, šobrīd tiek vērtēta kā tāda, kam dodama priekšroka. Jā, ar to mums ir jāpastrādā rūpīgāk un, protams, jāatrod arī atbild uz jautājumu, vai cēnā V, ja nu tie beigtu pastāvēt, vai kur tad tā nauda plūdīs, uz kur tā nonāks, un vai risks līdz ar to būs mazāks. Šobrīd tas būtu viss. Paldies par līdzinējo sadarbību, bet mēs noteikti atgriezīsimies vēl pie šī jautājuma. Paldies! Manuprāt, Par kalendāro grafiku mēs jau visu izrunājām. 2. decembrī būs līguma projekts un 10. līdz 10. decembrim var iesniegt grozījumus. Tagad mēs joprojām esam, mēs esam ieguvuši laiku, Pulksten 4.30 ir nākamais uh, dienas kārtības jautājums, bet kurš īsti šeit ir ēnu referents? Es eh, gribētu redzēt, kādu tautas partijas frakcijas pārstāvu Gejs Mičels ir ceļā. Mums atkal tagad būs neliels pārtraukums līdz ieradīsies cilvēki, kas pastāstīs par šo un sāksim pulksteni 4.30. Okay, I think we varam atkal atsākt. Vēl joprojām nav sagaidīts viens no ēnu referentiem. Pun piektais punkts darba kārtībā ir indeks, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un līgumos. Manuprāt, šeit varētu būt uh, interešu konflikts, jo es pati stāstīšu par savu ziņojumu. Esmu atbildīgā referente un mums ir ļoti tāds kompakts kalendārais grafiks, lai vēl šī sasaukuma laikā varētu kaut ko panākt, kādu rezultātu. Un Es esmu izstrādājusi grozījumus nedēļas nogalē, un tie ir arī ievietoti komisijas priekšlikuma tekstā. Ēnu referenti to jau ir saņēmuši, un jebkurš, kurš gribēja, varēja ar tiem iepazīties. Un rītdien Es ceru, ka teksts būs arī tīmekļa vietnē, lai tiešām katrs varētu to izlasīt. Un mana pozīcija būs ļoti skaidri parādīta. Komentārus arī uzklausu labprāt. Um, jautājums ir par to, cik priekšlikumus es varu vēl pieņemt, eh, cik mums vispār ir laika tam. Jādomā, ka grozījumu skaits būs ierobežots, bet kaut ko tomēr varēs eh, vēl iestrādāt. Arī tīmekļa vietnē ceru, ka varēšu publicēt nostājas atšķirīgās un iespējams vēl ar šo jautājumu saistītus rakstus, vai dokumentus. Un esmu izmantojusi tādu principiālu pieju un īsumā pastāstīšu, ko tad īsti darīju. Pirmais par ietvaru vai aptvērumu, un te nonācu pie secinājuma, ka komisija ir pārāk daudz šeit vēlējusies iekļaut vienā tādā um, dokumentā, kurā runa ir par šo jautājumu. Process, protams, joprojām vēl notiek, nekas vēl nav pabeigts, un es nolēmu tomēr pievērsties vairāk administrātoru jautājumam un piektajā pantā uh, esmu izstrādājis kvalitatīvās tādas kā robežvērtību kategorijas. Un um, es šeit jūs varat piektajā pantā redzēt visu šo sarakstu. Tajā ir galvenie, konkrētie, uh, konkrētās robežvērtības. Uh, Arī šeit eh, aptvērums ir visai liels, iespējams, ka to vajadzētu ierobežot par tā, tādu lielu būtiskāku robežvērtību un to administrēšanu. Tātad 100 miljārdi, tas ir tāds, tā ir tā kā robežvērtība, eh, ko es esmu izvēlējusies kā etalonu Un es šeit izvēlējos uh, nu, tādu etalonu apspriešanai. Mums iespējams. Vajadzētu paturēt prātā, ka viens no kritērijiem ir uh, atbildīgā, ir tas, ka atbildīgā iestāde varētu vēlēties attiecīgās robežvērtības administrātora un pilnvar apjomu arī iekļaut šajā regulas projektā. Tāpat runājot par mazumtirdzniecības eh, tirgiem. Esmu uh, eh, izstrādājusi priekšlikumu attiecīgiem etaloniem. Esmu arī piedāvājusi priekšlikumu par robežvērtībām, kur piedalās samērā mas tāds uh, iesaistīto skaits un centusies paturēt prātā arī um, ietekmi uz iekšējo tirgu domāju arī par to, kā šeit iekļaut koncepciju, kā vispār ierobežot šo aptvērumu. Tiklīdz administrators tiek šeit iekļauts, tā uz viņu attiecās pilnīgi visi šie etaloni vai robežvērtības bez izņēmumiem. Uh, neatkarīgi no tā, vai tie pārsniedz sliekšņa vērtības vai nē. Un samērīgums, samērīguma princips regulas vai noteikumu piemērošanā ir esmas noteikumi, un tos, protams, uzraudzīs attiecīgā atbildīgā iestāde. Un arī 23. pantā Uh, runājot par autorizāciju dažādām kategorijām. Ja administrators vēlas šo samērīgumu piemērot, tad atbildīgajai uh, institūcijai ir jālūdz attiecīgā atļauja vai iespēja. Un, protams, ka te ir minēti attiecīgie kritēriji. Un pat ja samērīgums paredzētu de minimis noteikumus, tad raugoties uz situāciju kopumā, uz etaloniem, šeit ir paskaidrojums, kā to visu praksē, kā ar to apieties un ar to rīkoties. Protams, ka ir vajadzīga vienošanās. Un nākotnē, kad mums būs lielāka skaidrība par etaloniem, uh, tad arī redzēsim, vai jāņem klāt vēl jaunas kategorijas arī attiecībā uz etaloniem. Runājot par trešajām valstīm, tā kā nekas šeit vēl nav pabeigts un daudzās valstīs vispār nav likumdošanas par šo, tad administrātoru vai to uzraudzītāju rokās būs uh, standartu izstrāde un ievērošanas uzraudzība. Es domāju, ka pirmo piecu gadu laikā administrātoru uzdevums būs paskaidrot, kā viņi vērtē trešo valstu etalonu atbilstību uh, um, situācijā, izmantojot arī uzvedības kodus, kodeksu pēdiņās un tā tālāk. Arī šeit es atsaucos uz esmas uh, jau izdarīto. Un ir paredzēta arī ekvivalences noteikumi. šeit process var notikt paralēli, bet tas, protams, ir atvērts visam jaunajam, un mums atliek tikai pieņemt, ka administrators vai uh, uzraudzības izstād, iestāde vēlēsies uh, šādā sadarbībā iesaistīties. 24 mēneši iepriekš ir, tas ir termiņš, kad ir jāiesniedz pieprasījums pēc autorizācijas un attiecībā uz trešajām valstīm priekšlikums ir 30 mēneši, jo tātad 24 mēneši Eiropas Savienībai un 30 būtu trešajām valstīm. Es pieņēmu, ka šeit vienkārši vajag vairāk laika, mazliet vairāk laika nekā, nekā Eiropas Savienībām. Vēl daži aspekti. Uzvedības kodeks 9. pantā un citos, manuprāt, te nevajadzētu katru atsevišķi, tad katram atsevišķam etalonam savu. Pietiek ar uh, vispārīgiem noteikumiem un atsevišķiem sektoriem pielāgotiem atsevišķiem noteikumiem, uh, bet, protams, ka uh, nebūtu ne viss šeit pārklāsies katram etalonam. Runājot par to, kas būs juridiski saistošs, Protams, ka par maksājumiem ir jābūt līgumiem, un ja ir partneri trešajās valstīs, tad šeit es centos uh, darīt, lai teksts būtu tomēr, tekstā būtu skaidri pateikts, ka saistības ir, tiek uzskatāms par saistošām un tās ir jāpilda. Un, uh, centos arī nenonākt pie tā, lai administrātori kļūtu par tīri kā uzraugiem, jo te vienkārši darba apjoms būtu pārāk liels. Jo vienkārši ieguldītāja vai iemaksātāja skaits salīdzinoši varētu būt daudz pārāk, pārāk liels. Un, protams, ka pastāv rīcības brīvība vai princips, kas liek uh, vadīties no veselā saprāta apsvērumiem. Runā ir arī par to, kā izvairīties no ļaunprātīgas tirgus izmantošanas. Un 12. pantā un pielikumos es domāju, ka mums ir jāpaskatās, kā šeit tas viss saskan ar OSCO atbilstības noteikumiem. Šeit eh, es domāju, ka kolēģiem būs ko teikt un arī iesaistītajām pusēm būs ko teikt. Šeit man ir dažas idejas, bet pie tā vēl jāstrādā. Uh, kas ir ļoti svarīgi attiecībā uz šiem kritiskajiem vai galvenajiem etaloniem. 20% robežvērtība, proti, ja tiek zaudēti 20% iemaksātāji, nu tā šeit ir sliekšņa vai robežvērtība. Ir gadījumi, kur šo robežvērtību var uzskatīt par ārkārtīgi augstu. Un es domāju, ka šeit ir vajadzīgs grozījums, kas ļautu šo noteikumu padarīt tādu vispārīgāku, aptverošāku bet eh, šeit joprojām vēl ir domstarpības. Nesmu vēl izstrādājis grozījumu vai arī grozējusi šo par šo kritisko etalonu, arī par definīciju gluži skaidrības nav. Par 15. pantu, protams, ka ir jābūt skaidrībai par to, kā etalons ir pamatojams, no kā tas veidojās. Un ir jābūt arī iespējām pārbaudīt, kā tas ir izstrādāts, ievērojot pieņemto diskrētumu. Trīsdesmit devītajā pantā ir pieminēti 5%, kurus sasniegt nebūs viegli. Un um, attiecībā uz etaloniem, kuri iespējams ja varētu tikt vai ir tikuši izmantot jau vairākus simtus gadu, uh, šeit šī norma nav īsti reāli samērojama ar praksi. Un, manuprāt, šeit tomēr visu nosaka līguma noteikumi, ir jāparedz tomēr eh, kāds gala termiņš. Esmu izmantojis esmas tehniskos standartus, runājot par intelektuālo īpašumu. Varbūt ne visiem ir zināms, Pirms es sāku strādāt Eiropas parlamentā, es strādāju ar šo jomu. Runājot par iepazīšanos ar datiem vai datu atklāšanu, tas nav tas pats, kas metodoloģijas uh, atklāšana. Uh, un centos izstrādāt drošības pasākums, kas varētu būt uh, liederīgi attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām. Un vēlos panākt, lai šīs tiesības nevarētu ļaunprātīgi izmantot. Tas būtu ļoti īss pārskats par to, ko es šeit esmu iestrādājusi grozījumi vēl ir iespējami. Ir vēl šis tas, kam es nepieskāros. Viss uh, ir savstarpēji saistīts. Um, 25. pantā ir šis pants galu galā ir ticis svītrots, izņemts no teksta. Un tagad došu vārdu ēnu referentiem geju lūdzu. Paldies priekšsētē par šo ļoti detalizēto prezentāciju un arī par jūsu dokumentu. Tas mums daudz ir palīdzējis. Mēs darīsim visu, lai varētu nonākt pie apmierinājuša risinājuma jūs noteiktajos termiņos. Es ceru, ka mēs ne, ne liksim vilties mūsu priekšsēdētājai, bet nu, ir vairāk jautājumu, tātad, kas ir šeit jāskata. Ļoti skaidri, ka nesenie noteikumi apšauba arī uh, Eh, dažus no nozīmīgākajiem finanšu etaloniem un arī par manipulācijas ar dažādiem banku reitingiem. Tas viss ir novedis pie miljārdu mārciņu un dolāru sodiem. Es domāju, ka mums tas viss ir jāskata atvērti, mums ir jārīkojas, lai varētu atgūt sistēmas uzticamību. Uh, Tad arī tātad 160 uh, miljoni sots uh, vienai kompānijai un arī uh, un tā tālāk un tā joprojām. Mums tiešām tas viss ir jāskata, jārisina. Tātad vispārīgs komentārs, kas ir jāņem vērā, tas attiecas uh, arī uz to, ka reitingu aģentūras var būt un auditori neveic labi savu darbu. Jautājums ir. Uh, kādas ir ētika biznesa skolās, domāju, pie tā būs jāatgriežās, jo šie ētiskie jautājumi ir jārisina, jo tas viss ir tagad atstāts tirgus manipulācijas ziņā. Tad runājot par šo priekšlikumu. Esmu tiecies ar cilvēkiem, lai. Uh, runāt par šo priekšlikumu, bet visi iesaistītās puses pārstāvi industrijas, sāģēm, valdības aģentūras un tam līdzīgi. Es to minu, jo mums ir nepieciešams būt piesardzīgiem. Kāds būs ietekmi tam visam arī uz kredītņēmējiem un tam līdzīgi? Nevajadzētu arī nekritiski skatītu ieguldījumus ja un kādus sniedzums trešās puses. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem par to, kā mēs šeit no, novelkam līnijas un robežas. Tajā pat laikā komisijas priekšlikums lielā mērā arī sasaucas ar ESCO principiem tomēr nosedz ļoti vairāk etalons, nekā jūs minējat priekšsēdētāji. Komisijas priekšlikumā tiek teiks, ka ASCO principi ļauj paredzēt elstību un interpretāciju tā, ka varētu būt arī risks attiecībā uz noteikumu atšķirību un ka tas varētu fragmentēt Eiropas Savienības finanšu tirgu. Un tas ir jāapdomā. Konkrēti jautājumi par aptvērumu priekšlikumi, kas ir ļoti plaši. Varbūt tie nav pielāgoti esošajām esmu vadlīnijām, ETFs un citi. Un vai arī vadlīnijām, kas ir izdotas startautiskos līmenīs, piemēram, AJASKO vadlīnijas. Mums ir nepieciešams skaidrs precizējums tuvākajās nedēļās pirms balsojam par šiem grozījumiem. Tad ir viens jautājums, kas varbūt nav vēl skatīts komitejās, tiec uz piedāvāt tās regulas ietekmi uz nacionālajiem statistikas aģentūrām. Un tādas industrijas, kas uh, nodarbojas arī ar patēriņa indeksiem un tā tālāk. Eh, varētu būt ietekme uz finanšu kontraktiem. Konsultācijas fāzē komisija nebija iecerējusi iekļaut Nacionālās statistikas aģentūras. Piedāvētā regula tika publicēta, tad pretēji centrālajām bankām nebija paredzēts izņēmums Nacionālo stat Nacionālās statistiskām aģentūrām. Uh, Bet tā kā šīs iestādes pārskata Eirostats un viņiem ir jāvievēro ļoti strikti standārti, metodoloģija, caurspīdīgums, tad es domāju, ka šīs gadījums ir jāpārskata. Kopumā priekšsēdētāji vēlos norādīt uz to, kas mums nu satraukts par šiem whistleblowers Komisijā varbūt nav pietiekams eh, šīs eh, tēmas atrisināts. Tātad dokumentā noteikts, kā etalona administratoram ir jānosaka efektīvs informācijas sniegšanas un sūdzības mehānisms, lai varētu atvieglot arī ātru uh, Uh, pārkāpumu identificēšanu. Un šīs dokuments tad izdodas 13. gada jūnijā. Tad arī etalonu iesniedzējiem ir jānosaka nulles tolerances politika attiecībā uz disciplīnas pasākumiem un par pārkāpumiem iekšējā politikā, efektīvi informācijas sniegšana, sūdzību politika, tātad desmitajā punktā, un tad arī etalons, etalons aprēķina aģentām ir arī jānosaka. Uh, Tātad uh, informācijas nopludināšanas mehānisms, lai varētu um, efektīvi cīnīties pret pārkāpumiem. Arī par preču cēnu izvērtē manipulācija, kas ir uh, preču cēnu aģentūras uh, uh, darbs. Tad šī informācijas nopludināšana ir ļoti svarīga, lai uh, vērst cīnīties uz pārkāpumiem. Es nevēlos te tagad izstrādāt hārtu cilvēkiem, kas var izmantot šo informāciju savām vajadzībām, bet es domāju, ka mums esmanība ir dokuments par etalonu principiem. Šis dokuments ir jāņem vērā nopietnāk tiešajā jomā. Par auditu runājot par revīziju, es varu atbalstīt priekšlikums par auditu, jo ir nepieciešams, lai etalon principi arī regulāri tiktu pārskatīti, revidēti, un tur ir jāparedz arī kvalificēts personāls, jo runa ir par ļoti specializētu tehnisku jomu. Priekšsēdētāji, nu tie ir mani vispārīgie komentāri, kur vēlējos minēt. Un vēl mm, es varētu minēt jautājumu par prasībām. Prasības, kas ir noteiktas. Par atbilstību, bet nu šis ir specifisks jautājums, un es tad uh, arī par šiem fuciju jautājumiem Un, nu, to runāsim citreiz, par to runāsim citreiz. Jūs man ir tie jautājumi ļoti vērtīgi un palīdzēsim jums referentam un arī Jānu referentiem. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Es un D vārdā. Turinens kundze. Thanks. <clears throat> Thank you, Sharon, also. Paldies, Sharon. Paldies par atvērtību, par detalizētu informāciju. Es sniegšu sākotnējus komentārus no mūsu grupas. Vispirms par kontekstu, tā kā to minēja arī EPP, mēs jau arī tātad uh, arī ar Erbonu Liboru skandāliem uh, saskārāmies un preču cenu skandālu tam līdzīgi Tad, tad ir likumdošanā trūkums, tas mums ir jāizpild. Mēs varam atbalstīt komisijas priekšlikumu. Uzskatām, ka priekšlikums ir ļoti vajadzīgs. Arī piecus gadus pēc krīzes mēs vēl uh, uzlabojam šo sektoru, kur diemžēl ir krāpniecība un apzināta manipulācija, kam ir nopietnas sekas un kas nodara kaitējumu mazajiem noguldītājiem un mazum uh, tirsniecības investoriem. Specifiski komentāri, projām vispārīgi, bet nu par sankcijām runājot. Jā, arī kas ir uh, strādājusi arī ļaunprātīgā. Uh, Uh, tirgus noteikumu dosie, bet tātad sankcijām nevajadzētu būt zemākām par to, kas ir paredzēts šajā market abuse likumdošanā, un tam ir jābūt galvenam pamatprincipam. Otra lieta. Sanbalstām pēc iespējas plašāku aptvērumu. Protams, uh, vēl būs arī detalizētāk jāiepazīstās ar jūsu ieteikumiem. Izskatās, ka jūs tomēr ierobežot šo aptvērumu, kā to iesaka Eiropas komisija, bet, nu, uh, mums tas vēl jārauga. Manipulāciju gadījumi daudzās jomās norāda to, ka mums aptvērums jāpaplašina pēc iespējas plašāks. Par dažādiem produktiem un tirgiem, taču arī mums ir šeit jāpro, jāierobežo izmēri un uh, apmēri, tad arī iepazīsimies ar jūsu priekšlikumu. Ļoti grūti šeit novilkt skaidru uh, līniju, kur ir nepieciešami šie kritiskie etaloni tam līdzīgi par uh, datiem. Tehnoloģijas ir priekšlikums, uh, priekšlikuma kodols. Mēs pašlaik to vēl analizējam. Tas viss, protams, ļoti svarīgi, jo ja mēs nevaram uzticēties šiem uh, datiem, tad uh, Mums nav in uzticamas informācijas, jūs runājat arī par uh, datu publicēšanu, metodoloģijas publicēšanu, un mēs noteikti varēsim atrisināt šo jautājumu, jo, protams, mēs nevaram pieņemt ļaunprātīgu rīcību. Mums ir ļoti svārīgi pārredzēt, ka var publicēt gan metodoloģiju, gan datus atbilstīgā līmenī administrātoram ir jābūt iespējai to visu skatīt arī, protams, iestādēm, jo tie ir galvenie spēlētāji. Pār patērēt aizsardzību, pār caurskatāmību uzskatām, ka priekšlikums ir labs. Tas arī sasāc ar MIFID regulu. E, un tagad domājam, vai varbūt iekļaut arī nosacījumus. Uh, nodrošina investi, investoriem arī saņemt kompensācijas gadījumā, ja etaloni tiek apzināti manipulēti par to. Ar mums ir runājuši Nacionālās investori organizācijas. Mēs to analizējam tagad par uzraudzību un par atļaujas procedūru administratoriem. Atbalstam komisiju. Bieži plašas diskusijas arī sabiedrībā par ēsmas lomu vai esmu e, pietiekami spēcīgi atrunāt priekšlikumā, tās, ka citos priekšlikumos loma tiem ir bijis lielāka, bet, nu, esošais kompromiss mums ir labs, apmierinošs, bet ir svarīgi paturēt esmas spēcīgo lomu arī sanāksmes, lai viņi varētu nodrošināt uh, atbilstīgu uzraudzību dažādiem etaloniem. Uh, Tātad kopā ar nacionālajām iestādēm, ESMām un arī citām nacionālajām iestādēm mm, iest, risinājums ir labs, bet ESMā jānodrošina tātad spēcīga loma. Vispārīgi šie bija komentāri un vispārīgas idejas. Esam gatavi ātri strādāt pie šī dosie un skatīt detaļas tuvākajās nedēļās mēnešos. Paldies! Liels paldies! Filips ir prom. Svens viņu aizstās. Jā. Es runāšu pavisam īsi Filipa vārdā. Pēc tam uh, precīzākas detaļas jūs. Jā. Ir, ir problēma ar mikrofonu. Vācu valoda gan nav pasaulē skaistākā valoda, bet, nu. Jetzt komm nicht mit rheinland-pfälzischen Dialekten. Reizemes palcas dialekts arī nav īpaši skaistāks. Vai tagad labāk eh, izklausās? Vai labāk var saprast manu vācu variantu? Tātad Filips nevar šodien ierasties, eh, tāpēc arī plašākus komentārus jūs saņemsiet rakstiski. Tomēr es gribētu pieminēt pāris lietas. Vispirms jau paldies par mūsu eh, darba stilu, par to, ka mēs tiekam iesaistīti tik saulēcīgi, kas nav pats par sevi saprotams. Mēs esam gandarīti par priekšlikumu, ka arī eh, citi aspekti, ko ienes Eiropas centrālā banka un Eiropas centrālās bankas sistēmas, tiek akceptēti. Uh, un arī ir lielāka atklātība eh, saistībā ar eh, trešajām valstīm un to centrālajām bankām. Mēs domājam, ka varētu būt arī tā, ka varam strādāt ar zināņā, zināmajiem sliekšņa lielumiem, kā jūs priekšsēdētājs kundze jau pieminējāt Proti ir jāizvērtē, ko nozīmē tie 100 miljārdi, kas uz, to attiec, uz ko tas attiecas un uz ko ne. Mums ir skaidri un gaiši jāskatās, eh, lai mēs nepazaudējam tos, kurus. Uh, gribam, vai arī tas varbūt attiecas uz tiem, kuri mums ir pilnīgi lieki. Tātad šis robežu lielums ir, ir jāizvērtē vēl. Par 25. pāntu un priekšlikumiem tas mūs mazliet mulsina. E, mēs saprotam jūsu priekšlikumus tā, ka jūs it kā negribat, ka ESMA ir jāinformē, ja ir saņemta citi netiešie pierādījumi. Uh, Es domāju, ka nebūtu slikti e, Eiropā, ka Eiropā būtu pārskats, kas parādās no jauna tirgu un kas nē. Tātad tik tālu par to 25. pāntu. Noslēgumā vēl par vienu punktu, par kuru runāja Turunenes kundze, proti par esmas lomu Pirms priekšlikuma publikācijas bija eh, komisijas priekšlikums, kurā bija paredzēts, ka eh, svarīgajās Eiropas jautājumos eh, ESMA ir tieši kompetenta, tieši atbildīga, un es domāju, ka tas būtu saprātīgs risinājums Eiropas kopējiem tirgam. Es domāju, ka tādas tēmas, kas attiecas uz visu Eiropas tirgu, tad arī ESMA ir atbildīga kā uzraudzības institūcija revolūcija. Tāpat Gais Mičels pieminēja to, ko mēs piedzīvojām saistībā ar Liboru. Un tad vēl nāca protesti no Lielbritānijas, kura negribēja, ka Libors at, aiziet uz esmas eh, kompetenču jomu. Un tad komisija atkāpās un atteicās no Eribora un eh, citiem priekšlikumiem, bet mums kā parlamentam nevajadzētu akli pievienoties. Es domāju, ka tas, kas ir Eiropas mēroga nozīmīgas organizācija, eh, tas arī ir jāpārauga Eiropas līmenī. Es domāju, tādai būtu jābūt Eiropas parlamenta pozīcijai. Mums patiešām par to vajadzētu turpināt mūsu diskusiju, jo te nožēlojami, ka e, komisijā apstrādā atsevišķas e, padomes pārstāvjus. Mums kā parlamentam nevajadzētu padoties un vajadzētu di turpināt diskusijas triloga ietvaros. Un es gribētu, lai esmu saņemts stiprāku lomu. Paldies! Thank you. Paldies! Saīts, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Vēl viens piemērs tam, kā komisija no vienas puses saka vienu, bet dara pavisam kaut ko citu. Rektorikā tiek, mm, ir tāda, ka jāsamazina birokrātija, un runājot par Liboru un Euriboru, iesot jārisina. Uh, problēmas, bet mēs būtībā redzam, ka tiek piedāvāti vēl jauni un jauni indeksi kā etaloni, un līdz ar to birokrātija katrā ziņā nemazināsies, un mēs nerisinām patiesās problēmas. Mēs joprojām, atvainojos, ka es par to atgādinu, neesam tikuši ārā no banku krīzes joprojām bankas uh, iet bojā vai kļūst maksāt nespējīgas un tiek zaudēta nodokļu maksātāja nauda. Ar Ar Aiboru, protams, saistās daudz problēmu. Un apvienotajā karalistē un citviet uh, notiek tādi mēģinājumi tikt ar situāciju galā. Visiem šiem etaloniem ir jābalstās uh, likumdošanā, kas tiešām spēj palīdzēt izvērtēt riskus un ļoti uzmanīgi jāskatās, lai mēs saprastu, kādu ieguldījumu mēs prasām no bankām, kādas prasības būs jāpilda bankām saskaņā ar šiem jaunajiem noteikumiem. Un kādas būs prasības pret kapitālu un tā tālāk. Tas saistās gan ar Liboru, gan ar Euriboru. arī regulā par ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, es gribētu atgādināt, ka mums neno, nevajadzētu nonākt pretrunā ar to. Un runājot par trešām valstīm, mēs taču dzīvojam globālā vidē, un tagad gribam iekārtot vai izstrādāt dažāda veida likumdošanu. No vienas puses man jāvērtē pozitīvi Šāraunas priekšlikumi sākotnēji. No otras puses mums nav pilnībā skaidrības, ko mēs īsti domājam ar saviem noteikumiem. Ir jānovērš iespējas manipulēt ar tirgu un jākoncentrējas uz etaloniem, kas ir vajadzīgi, nevis tikai jārada jauni likumi. Paldies! Silvija! Lūdzu, vēl kāds vēlas celiet roku. Paldies, Šaronijā. Es domāju, ka ļoti liederīgi noturēt šīs diskusijas. Negribu tagad iedziļināties detaļās, tu jau ļoti plaši mums ar to visu iepazīstināji trīs lietas. Vispirms mēs šeit. Jā, ja, iekļaujamies tādās, ah, runājam par tādām jomām, kur ir bijuši ļoti nopietni pārkāpumi un krāpniecība, kas ir, kam ir paredzēta krimināla atbildība. Līdz ar to mēs nevaram teikt, ka šeit ir pārāk daudz noteikumu. Nē, ir bijuši ievērojami pārkāpumi. Ne, Tas ir jāņem vērā. Es domāju, šis ir tāds uh, jautājums, tāda joma, kur pilsoņi sagaida no mums ļoti spēcīga reakcija. Tad otra lieta būs grūti noteikt šo aptvērumu darbības jomu. Negribiet dzirdināties tehniskās detaļās, bet ir ļoti svārīgi neiekļaut darbības jomā tādas iesaistītās puses, kas nepārvalda indeksus. Uh, Nu, attiecīgā atbildības, kas kaut kas tur ir paredzēta, arī jāpat laikā arī nevajadzētu atstāt ārpusē tās personas, kas šeit spēlē ļoti svarīgu lomu. Tātad darbības joma aptvērums, manuprāt, tekstā ir viss uh, sarežģītākais jautājums. Trešā lieta, protams, esmu pret. Uh, par to, ka tiek esmā es paredzēt pilnvers. Pāraudzības iestādēm tās izveidojot, mums bija ideja, ka Uh, iekšējā tirgus pāraudzība jāuztic kompetentai kompetē iestādēji, mm, lai izvaidītos arī no konfliktiem ar nacionālajiem regulātoriem tā tālāk. Šīs ir jautājums, kas mums ir jāanalizē, pat ja komisija to nav darījusi, tas būtu arī konsekventi ar to, ko darīs parlaments reitinga aģentūra jomā un viss darb, ko esam veikuši kopš desmitā gada. Paldies! Right, thank you very much. Paldies, lūdzu, vai vēl kāds deputāts lūdzu vārdu? Filips Tots no komisijas lūdzu. Thank you, Chair, and uh, we'd like. Paldies, paldies par jūsu kopsavilkumu un gaidīsim ziņojumu ar nepacietību. Paldies arī par to, ka esat izteikusi gatavību strādāt veicīgi, bez kavēšanās, un komisija ļoti pozitīvi to vērtē, jo šis jautājums ir prioritārs un strādājot raiti, mēs paiesim tomēr soli um, īstajā virzienā, īstenojot IOSKO ESCO um, vadlīnijas un noteikumus. Kā es jau teicu, ļoti labi būtu strādāt bez īpašiem kavēkļiem. Runājot par aptvērumu, mūsu aptvērums piedāvātais tiešām bija plašs un tas ir saskaņā ar IOSCO noteikumiem, kas pieņemti pagājušajā jūlijā etaloni, kas saistās ar līdzīgiem riskiem un līdzīgiem tādiem kā disbalansa uh, aspektiem, nu, tiem, tie ir, uz tiem ir jātiecina vieni un tie paši noteikumi. Tāpat jāievēro samērīgums un um, etaloniem attiecībā uz procentu likmēm, ir, e, tie ir, būs e, pielikumos, īpaši etaloni ir regulētajiem, tirgum, regulētajiem tirgiem, tas ir atsevišķs veids Īpaši noteikumi ir tā saucamajiem kritiskajiem etaloniem, kas saistās ar sistēmiskiem riskiem. Šeit esmas loma ir nepārvērtējama. Tāpat ir noteikumi otrā līmeņa pasākumiem, kas ļaus pielāgot noteikumus attiecībā no etalonu prasībām. Tātad aptvērums ir plašs, bet, protams, ka esam ņēmuši vērā dažādos uh, raksturlielumus dažādajiem etaloniem, runājot par informācijas nopludināšanu. Mēs domājam, ka tā kā šis jautājums ir pārunāts regulā par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, tad te nav. Nu, šeit nav at, jāatkārtojas. Un, bet esam gatavi ar šo jautājumu pastrādāt vēl tā rūpīgāk. Un pēdējais runāt par uzraudzību. Domājam, ka kritisko etalonu līd pārstāvība šajā visā dokumentā ir tāda samērīga. Un atbildīgās iestādes dalībvalstīs tiks iestais, iesaistīts lēmumu pieņemšanā par kritiskajiem etaloniem vai indeksiem. Un jācer, ka esma varēs būt kā starpnieks vai mediātors, ja radīsies konflikti. Paldies, priekšādātāji, es priecājos par mūsu turpmāko sadarbību. Paldies! Reaģēšu uz dažiem komentāriem pavisam īsi, Geji. Tu runāji par to, ka šeit par hipotēku turētājiem nav pozīcijas. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc manā kritēriju uh, sarakstā ir teikts, ka runājot par mazumtirzniecības, runājot par mazumtirzniecību, šis jautājums tomēr šeit arī ir iekļauts. Es saprotu, ko tu teici par centrālajām bankām un statistikas pārvaldēm. Man pat bija priekšlikums pa, un zaļajiem bija par centrālo banku izņemšanu laukā Bet redziet, viss atkarīgs no detaļām. Jāraugās arī ne tikai uz to, kas ir izmests no teksta, bet jāmeklē arī teksta citās vietās. Piektajā pantā, piemēram, esmu ierakstījusi, ka esma var piedāvāt vadlīnijas attiecībā uz samērīguma aspektu un piedāvāt uh, priekšlikumu, kādas institūcijas ir jāizņem ārā no priekšlikuma. Bet, manuprāt, nu, nevar tā lielu grupu vienkārši automātiski izņemt ārā, jo te aspektu ir ļoti daudz, daudz dažādu aktivitāšu, un mums vajadzētu vismaz spēt salīdzināt vai tiešām attiecīgās iestādes tiek kontrolētas tā, ka mm, šeit kaut kāda mm, centrālo banku noslēpuma ievērošana nav tādā ļoti pārspīlētā formā garantēta. Un par informācijas sniegšanu vai nopludināšanu arī ir jāskatās atsevišķs cits pants, paturot prātā arī regulu par ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, jo uzraudzības iestādes raugoties arī uz dažād, visdažādākajiem pārkāpumiem, tad jāskatās, vai uzraudzītājiem pašiem nav vajadzīgi uzraudzītāji, kas viņus uzraudzīs. Un cits jautājums ir, vai to ir iespējams ieviest par Emīlijas teikto, par aptvērumu. Es necentos izņemt kaut ko laukā, lai tas būtu viss kaut kā vieglāk uztverams raudzījos, lai dokuments būtu samērīgs un praksē izmantojams. Un vadījos arī pēc JOSKO principiem. Informācijas pieejamībai iestādēm ir jābūt tādai, lai ar to var strādāt, un runājot par ESMO uh, izmantošanu, arī par to runāja Silvija Nu, esmu varētu tā kā šeit iekļaut vairāk. Bet um, tas vēl viss ir darāms saskaņā ar esmo politiku. Uh, Bet līdzīgi kā gadījumā ar kredītreitingu aģentūrām, ja 500 iespējamie potenciālie administratori ar cik 80 vai 100 esmas cilvēki strādā ar tiem, tas nav tik vienkārši, kā. Ka um, kaut ko ātri novērtēt. Vienkārši notikumi, notikumu virkni ir tik ļoti tāda intensīva, ka ir jāraugās, cik reāli vispār ir uh, strādāt saskaņā ar mandātu un izpildīt visu, ko tas ietver. Un nacionālajām atbildīgajām iestādēm ir jāspēj uh, nodrošināt uh, iespējas tikties, ir jābūt saistošiem, saistošām konsultācijām no starpnieku vai mediātoru puses. Tas ir vairāk nekā mēs šobrīd varam tā izdarīt vai apsolīt. Un Filip par samērīgumu. Tas nav tikai tā, ka ka mēs vienkārši atlasām vai izstrādājam vēl papildus kādus indeks vai etalonus, tad tiešām ir jāstrādā ar ārkārtīgi ļoti, ļoti lielu informācijas apjomu, lai visu specifiskās intereses tiktu ņemtas vērā un samērīguma princips tiktu ievērots es centos tomēr saglabāt tādu kā atvērtību dokumentā. Un, ja kaut kas ir izlaists, tad vienmēr ir iespējams uh, atgriezties pie tā, bet ja mēs pārslogosim atbildīgās iestādes, tad uh, nekādu rezultātu, ko vēlamies, mēs nepanāksim. Un etaloniem ir jābūt tādiem, lai tie apliecinātu vai ilustrētu to, ka mēs saprotam, kas notiek pasaulē, ka mēs saprotam, ar ko jādarbojas administratoriem, ka mēs varam tomēr situāciju pāraudzīt Lūdzu, nepievērsiet tikai uzmanību tam, kas ir svītrots. 25. pants ir izņemts ārā, jo tā būtība uh, ir ietvērta citviet, citos pantos. Un cilvēkiem, kas izstrādās etalonus, mums ir jādod iespēja izstrādāt tos pēc iespējas kvalitatīvāk, atbilstoši uh, reālai situācijai. Un priekš tā ir vajadzīga atbilstoša metodoloģija, jāraugās, lai sistēma pati par sevi funkcionētu. Uh, Nu, tas būtu par šo viss mans ziņojums. Drīz būs publiski pieejams šajā savā sākotnējā, vēl nepabeigtajā formā. Šodien mums ir pirmā domu ap, apmaiņa un līdz 16 decembrim. No 5. decembra varēs iesniegt grozījumu priekšlikumus un 20. janvārī tiks apspriesti grozījumi, 13. janvārī būs apsprie, balsojums komitejā un attiecīgi vēlāk notiks apspriešana plenāra sēdēm. Mēs esam atvērti priekšlikumiem, mēs vēlamies tikties ar padomi, un tas par šo jautājumu būtu viss, un tas nozīmē arī, ka šīs dienas darba kārtība ir izsmelta. Rītdien sāksim ar Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pārskatīšanu. Paldies!